So, es sind drei Kollegen. Nu ko, trīs deputāti jau atnākuši, ieskaitot mani pašu. Un, eh, nu ko, sāksim tad. 18. darbkārtības punkts. Ekodizaina prasības enerģiju saistītiem ražojumiem. Esam uzaicinājuši komisiju. Uh, mums saskaņā ar reglamentu noteikumiem ir iesniegts tātad jautājums komisijai, un uzreiz došu vārdu arī komisijai. Lai viņi tad arī izskaidrotu šo lietu, un tad arī sāksim debats ar, ar maniem diviem vēl citiem kolēģiem. Mani sauc Karlo Petinelli, esmu atbildīgs atbildīgs komisijas uzņēmumu ģenerāla direkcijā par ilgtspējīgu attīstību un par ekodizaina direktīvas īstenošanu. Mēs esam atbildīgi. Es pateicos par šo uzaicinājumu, par iespēju sniegt jums informāciju par direktīvas pārskatīšanu un par paredzētajiem pasākumiem. 2012. gada decembrī komisija uh, saga, publiskoja ziņojumu par direktīvas īstenošanu saskaņā ar pašas direktīvas 144. pantu. Uh, ir konstatēts, ka direktīva īstenota uh, labi. Uh, tagad ir ierosināts grozīt, nemainot uh, tiesisko uh, pamatu ir paredzēts mainīt uh, termiņus attiecībā uz produktu apstiprināšanu un uh, notiek konsultācijas ar visām ieinteresētajām pusēm un tā ir skaitā ar dalību valstīm mūsu uh, izvērtējums attiecībā uz Eh, produktiem, kas netieši ir saistīti ar šo jomu, varētu tikt pakļaut ekto dizaina prasībām. Ir tai pašā laikā jāstiprina prasības eh, šiem eh, ražojumiem, kas bieži vien ir ražoti ārpus Eiropas Savienības. Lielākā daļa ieinteresēto pušu ir atbalsta šādu priekšlikumu, un tādēļ mēs a, esam paredzējuši, ka attiecīgais direktīvas pants nav jāgroza. A, tālāk runājot par direktīvu direktīvas īstenošanas periodu un tās ietekmes izvērtējumu, jāsaka, ka direktīva ir bijusi spēkā vēl pārāk īsu laiku un izvērtējums par ekomarķējumu ir paredzēts 2014. gadā. Tagad par darba plānu 2012-2014 gadam ekodizainu jomā šeit ir divas daļas. No vienas puses ir prioritāro ražojumu saraksts, un no otras puses ir īstenošanas pasākumu uzlabošana runājot par periodu 2012-2014 gadām, uh, prioritāro ražojumu sāraksts. Šeit ir septiņas grupas, un komisija ir paredzējusi paveikt šo darbu līdz 2014. gadam. Ir, uh, tiek izstrādāti darba plāni, nosakot prioritāros tiesību aktus un uh, tiek īstenots arī ne uh, leģislatīvais uh, darbs. Es zinu, ka parlamenta vides komiteja vēlas, lai komisija izvērtētu iespēju izmantot arī šo direktīvu attiecībā uz dušas galviņām, jo šie ražojumi ietekmē ūdens uh, un enerģijas patēriņu. Ir iespējams, ka nākošā komisija varēs jau ierosināt regulas uz šā, attiecībā uz šāda veida produktiem. Tālāk ž, attiecībā uz tvaika sildītājiem, logiem un kabeļiem arī darbs turpinās, ir paredzēts īstenot darba plānus. Ir jālikvidē pārklāšanās regulējuma attiecībā uz logiem un izolācijas produktiem. Šeit ir jāuzlabā likumdošana, jāīsteno koordinācija gan komisijas iekšienē, gan ar citām uh, ieinteresētām pusēm. Un noslēgumā priekšsēdētāji kungs gribu teikt, ka turpmākajos trijos gados mēs strādāsim daudz un darbs būs interesants. Ir jāpieņem 20 regulas un jāpārskata 20 esošas regulas un jāīsteno standartizācijas pasākumi, lai sasniegtu izvirzītos tālajošos mērķus, un to mēs varam izdarīt tikai kopīgiem spēkiem. Es rēķinos ar jūsu eh, parlamenta vides komitejas atbalstu darbā pie ekodizaina jautājumiem. Paldies! Paldies! Mums ir eh, zālē vēl divi komisijas pārstāvi un dodu viņiem vārdu. Lūdzu, kurš vēlas runāt? Nē, ne, jūs nevēlaties neviens uzstāties, tad došu vārdu ar abiem zālē esošajiem kolēģiem. Vārds Pēteram Līdzēm, viņa rīcībā vismaz desmit minūtes. Lūdzu. Nu labi, paldies. Desmit minūtes gan neizmantojuši jo pirmkārt ir arī vēl detalizēta informācija, par ko kā jāizskatās pa, pašai komisijai, un tad varētu tikai precizēt dažas lietas. Ekodizaina direktīva, manuprāt, ir ļoti pareizs un īsts instruments, un galu galā tas arī sevi jau pierādījis. Te ir ļoti liels iespējas ietaupīt līdzekļus. Un patērētēm tas nekādā veidā ne, nemaina dzīvi, tikai tiek atsevišķas lietas izmainīs pašos produktos. Tas ir, manuprāt, iegūms. Debešu laikā mēs bieži vien aizmirstam daudzie, piemēram, citi klimata pasākums, kurus mēs pieņemam. Nu, tas ir tā, jā, bet tad, kad mēs runājam par ekodizainu, tad tas skar absolūti visu, kas tiek ražots Eiropas tirgū. Tā kā, ja kolēģi reiz runā kādreiz par oglekļa nospiedumu pēdu, tad um, šajā jautājumā par mūsu importiem. Ja tie arī vēlāk tiek novērtēti, vai tie ir vidēji draudzīgi vai nav. Nu, ekodizaina direktīvas tad speciāli tieši ir tāds instruments, kas tieši to ļauj nodrošināt arī attiecībos visiem tiem produktiem, kas parādās Eiropas tirgū. Un vienlaikus tad ir skaidrs, varam salīdzināt, vai Eiropas ražotāji atrodas citādākā pozīcijā, kā piemēram Ķīnas vai citi. Uh, Tas ļoti svarīgi. Ilgu laiku bija diezgan neskaidra šī situācija, jo likās, ka galvenie pasākumi, kurus mēs pieņemam koplēmu procedūrā un kurus uzskatām par absolūto prioritāti, nu, īstenībā jau 2005. gadā parlaments pieņēma pirmo ekodizaina direktīvu. Un tā kā bija gan jāatzīst, ka nožēl, ka tas tik ilgi prasīja laiku. Uh, To vajadzēja visu sen pieņemt un apstiprināt. Nu, es dzirdu, ka beidzot tas ir izdevies, ka tad pirmie pasākumi attiecībā, piemēram, uz apkuri un otrkārt, otrs, kas saistās ar uh, ūdens sagatavošanu, nu, tas tad ir saskārtots tagad. Es aicinātu, lai komisija tomēr arī precizētu, kādā ziņā šis jautājums tātad noskaidrots un sakārtots. Vēl par pamatoto iejaukšanos. Nu, skatoties uz, pram, internetu, uh, ja jūs vēlaties iegādāties eh, leduskapī vai kādu televizoru, nu, tad īstenībā bieži vien jūs mēģināt visu šo jautājumus noskaidrot, tad jums bieži vien nebija iespējams iegūt vispiemo informācijas. Tā aicināt komisiju skaidrot, vai tagad tā ir. Tā toreiz direktora kungs norādīja, ka vides komiteja vēlas, lai tiktu arī ieviests šeit skaidrs prasības arī uz dušas galvā, klausulēm šīm un uh, vispār attiecību, kas saistās santehniku. Mm, es saprotu, ka te, mēs nemaz to nevēlamies. Mēs uzskatām, ka tas ir pat pārāk bīstami. Es augstu vērtēju ko dizaina direktīvu un uzskatu, ka komitejā mums arī ir jāskatās, mēs ļoti cīnāmies par kveldiegu lampu aiz, aizliekšanu. Un tās bija ļoti sarežģīti to panākt arī detalizēti, un tagad attiecībā uz uh, dušas klausulēm un ūdens krāniem te vēl veidos cita problēma par kvēldiegu spuldzēm mums varbūt nemaz šāda problēma nebija. Mēs nevaram šeit panākt Eiropas mēroga ekodizaina marķējumu attiecībā uz dušu klausulēm un ūdens krāniem. Ja mēs nepanācām to, ka brīvprātīgā kārtā visi ir labprāt labāk uh, iegādājas tādas ūdens resursu taupošas dušas klausulas, uh, Nu, tad tagad kaut kādā veidā piespiedu kārtā es nedomāju, ka tas ir vēlams. Es neatbalstu šāds piespiedu pasākums. Un, ja jūs sakat, ka vides komiteja to vēlas, nu, piedošana, tam ir tas jāpārstripinā rezolūciju, jāapskatās, vai vairākums vispār to ir gatavs atbalstīt. Es neesmu tā gatavs tagad teikt vides komitejas vārdā. Nē, mums ir jākoncentrē uzmanību uz tiem reālajiem pasākumiem, kas, manuprāt, arī sabiedrībā ir pieņemami, un nenosaka nekāds ierobežojums. Ja mēs runājam par dušu klausulēm, nu tad tas katrā ziņā ir. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Nu, skatieties, cilvēki tik daudz arī nemaz vienmēr neskatās, vai viņi tur ir taupa ūdeni vai izšķērš ūdeni un arī galu galā patērētājiem, tad var arī sākt maldināt dažādu veidu atkal piedāvājumu. Tad jāskatās, tas nemaz tik nav viegli izsekojams. Es aicinātu komisiju nedaudz šajā gadījumā piebremzēt. Jā, ekodizains pats par sevi apsveicami, bet nevajadzētu šeit jau noteikti kaut kāds aizliegums. Paldies! Paldies jums, Pēter Līzi! Pārvano kungs tālāk. No. Nu, pardon. <laughs> Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, Ur... Paldies, priekšsēdētājs saka. Poču kungs. Varu sacīt, ka šī direktīva patērētājiem ir ļoti vērtīga. Ļaujiet pakomentēt vienu konkrētu sfēru. Datoru iekārtu, īpaši informācijas tehnoloģijas iekārtu marķēšanu. Man interesē, uh, komisijas viedoklis. Kā jūs vērtējat šo lietu? Mani jo īpaši interesē jūsu viedoklis par plašsaziņas līdzekļos atainoto informāciju par šo lietu. Čehijā ir bijis mm, tāds problemātisks rasīni par skatījums uz informācijas tehnoloģiju jautājumiem. Vēl viens jautājums. Vai esat jau izvērtējuši augsto tehnoloģiju iekārtas, jo tas it kā nav marķēšanas atvērumā. Paldies! Labi, es vēlētos tā arī precizēt, ka mēs tad runājam par putekļu sūcējiem. Pagājušo nedēļu mēs tieši runājām par šo arī, un arī Pēters Līdz tieši runāja par putekļu sūcēju efektivitāti, tātad, kas attiec uz ekodizaina direktīvas efektivitāti, uz to, ko tad var sagaidīt uh, patērētājs. Ja brīdī viņš redz šo marķējumu, vai ka tas ir um, mazs energo jaudas patēriņš, atbilstoši arī Eiropas, uh, um, tad noteikti, ka šī jauda, kad piecas reizes tik pietiek pārbraukt pāri un viss ir super tīrs jau. Bet ja nē, tad jums sanāk jādedzina vairāk elektroenerģijas un tā tālāk. Bet ja jums, piemēram, ir A plus maķējums, jūs domājat, ka tad mazāk jaudas patērē? un vienlaiks liekas, ka arī tas ir elektro uh, enerģiju mazāk arī tērē, bet vai viņam tad jauda mazāk? Nu, tad, protams, tur īstenībā neloģiski putekļu sūcējiem to pie, tar, pieprasīt. Es domāju, ka tur jaudas un elektroenerģijas patēriņš īstenībā nav sa, pareizi savienojams tādā ziņā. Es aicināju jūs te kādā ziņā arī skatīties. Kas tad ir svarīgi? Vai rezultāts, vai tikai vienkārši energo patēriņš? Ko tad, iz, kur tad paliek šis uh, kategorija jauda? Vai tad tas nebūtu arī jāņem vērā? Nezinu, ka jums kā inženieriem komisijā parasti patīk formulas un tā tālāk. Man tas īstenībā nebija īsti saprotams un caurskatāms, kurš tad ir galvenais faktors uh, atsevišķo produktu marķēšanā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka putekļu sūcējs efektīvi sasūc putekļus, un te vajadzētu veikt zināmas korekcijas. Nu labi, uh, ko? Tad vārds tagad atkal komisijai. Atbildot uz lūzes un kolēģi jautājumiem. Lūdzu. Thank you, Chair. I'm Paul Hobson from DG. Paldies, es esmu Pauls Hobson no enerģētikas ģenerāla direktora. Arī mēs strādājam pie šī tiesība. Esmu gandarīts pierādīt Līzes kungam, ka mēs eh, aizkavēšanos tagad eh, pamazām novēršam. Tā tiešām bija sakrājusies. Mums savā veidā bija tāds eh, brīnišķīgs mēnesis. Mēs par datoriem un putekstūcējiem pieņēmām tiesību aktus jau mēneša sākumā. Pagājušā nedēļa pēc septiņu gadu periodu mēs pieņēmām minimālos standartus boileriem, telpu apkurei. Tas atbilst 445 miljoniem tonu uh, naftas. Uh, un šo pēcpusdienu, ja viss labi veiksies, tad būs vēl viens padarīts darbs. Uh, E, tīkla neizmantošanas e, dežūras režīmā atrašanās noteikumi. Un tad ceram, ka visi šie priekšlikumi tiks atbalstīti parlamentā un pēc padomē. Vēl vairāk ir gaidāms no mūsu pustai skaitā e, internetu marķēšanu, par kuru runāja Līskungs, rūpniecisko uh, ūdeņu noteikumi Mēs ceram arī uh, strādāt pie biomasas boileriem un vēl ir daudz uh, darāmā pie, uh, par plītīm, uh, grila aparātiem un uh, tam līdzīgiem aparātiem. Runājot par datora marķēšanu, Paukungs, neesmu pārliecināts par to, kāda ir situācija Čehijā, labprāt. Uh, uzklāsīsim jūsu informāciju, bet regula attiecībā uz datoriem izvirzīja tikai minimālos standartus, nevis marķēšanu, jo mēs vadījāmies no ASV programmas, kur sauc Energy Star. Mums vēl ir iespēja nodrošināt, ka tas pareizi darbojas, taču mēs nebijām skatījušies marķēšanu. Un, beidzot, priekšstādātājs izteicās par putekļu sūcēju Jā, pastāvēja bāžas, ka kaut kas ir jādara saistībā ar putekļsūcēm, jo ja standarta nav, ražotāji apgalvo, ka patērētāja enerģija atbilst uh, tīrīšanas spēkam. Taču mūsu priekšlikums ļāva putekļsūcējiem ar nelielu patēriņu un nelielu uh, tīrīšanas jaudu saņemt labu marķējumu. Un tagad priekšlikums par marķējumu ir mūsu rīcībā uz jūsu galda sakot. Mēs palielinājām faktoru no 0,05 uz 0,2. Un tas eh, tad lielāku uzsver liek uz tieši tīrīšanas spēju. Cik mums zināms? tādi uh, nejaudīgi putekstūcei nemaz tirgu nav nopērkami, taču mēs jau tagad esam aizvēruši durvis, ja kādreiz tie atkal gribētu nonākt mūsu tirgu. Un e, es domāju, tas ir solis pareizajā virzienā. Gribētu dot vārdu Misigera kungam no vides ģenerāla direktorāta, lai viņš atbildētu citiem jautājumiem. Paldies! paldies. Labdien! Jā, vēlos atbildēt uz jautājumu par produktiem, kas izmanto ūdeni. Gribētu uzsvērt, ka šī preču kategorija bija iekļauta 2012. līdz 2014. gada darba programmā, pamatojoties uz sabiedrībai pieejamajiem pētījumiem. Tur bija izvērtāts um, ekonomiskais potenciāls, ietaupījuma potenciāls attiecībā uz enerģiju arī uz ūdeni, un ener ietaupījums enerģijas ir gandrīz 900 šoli gadā. Tas atbilst visai enerģi, visam enerģijas patēriņam Rumēnijā 2010. gada vai 55 eh, elektroenerģijas, 55 eh, eh, elektrostacijām. Tātad no, visiem, mm, no visām preču grupām šeit eh, slēpjas vislielākais potenciāls. Runājot par iespējamiem ūdens ietaupījumiem, šī produktu grupa, šī preču grupa piedāvā 4 līdz 13% eh, no visas mājokļu ūdens, no visa mājokļu ūdens patūriņa, patēriņa. risinot šo produktu kategoriju, mēs vislabākajā veidā samazināsim mājokļu īstenot ūdens patēriņu. Vēlos uzsvērt, ka šī produktu grupa ir iekļauta darba plānā. Tomēr tas nenozīmē, ka ir jau pieņems lēmums par ekodizainu īstenošanu. Gluži otrā tas nozīmē to, ka komisija īstenos vairākus sīkākus pētījumus, un mēs sīkāk skatīsim potenciālos ietaupījumus, un tad arī secināsim, kurš ir labs politikas pasākums, lai sasniegtu vislielāko ietaupījumu potenciālu. Tās varētu būt saistīts ar ekodizainu vai ar maķēšanu, tikpat labi tas varētu būt uz brīvprātības principu pamatots nolīgums tad kā vienošanās ar ražotājiem. Tātad turpmāko 18-24 mēnešu laikā mēs īstenosim pētījumu un pamatojas uz to, nāksim klajā ar attiecīgu priekšlikumu, tiks ņemt vērā arī patērētāja apmierinātība, tehnoloģiskā redzamība. Mēs zinām, ka pastāv tehniski risinājumi, kas sniedz tādu pašu patērētāju apmierinājumu kā citi, tie jau tādi pieejami tirgu. Uh, šī tehnoloģija atmaksājas no 1 līdz 12 mēnešiem, uh, bet šie produkti paši par sevi, uh, viņu dzīves ilgums ir 15 līdz 20 gadu. Tātad šie būtu ļoti efektīvi pasākumi. Tomēr pētījumi izvērtēs visus šos aspektus un tikai pēc šo pētījumu īstenošanas komisija nāks klajā ar attiecīgiem politikas priekšlikumiem. Tos, protams, eh, pēc tam varēs skatīt parlaments un padomu. Paldies par uzmanību. Pēters Līdzi, lūdzu. Jā, paldies jums par mm, šīm pirmām diskusijām. Man tikai došu vārdu vēl Pēteram Līdzam, lūdzu. Jā, paldies vēlreiz par šīm dušām un krāniem. Es tomēr aicinātu tiešām, lai pavisam drīz mēs panākam šo arī maķējumu. Un tad atsakāmies vispār no šī norma izstrādes. Lai tad pats arī šis maķējums strādā. es domāju, ka attiecībā uz tiem produktiem, kas nav iekļauts šeit aptvērumā, te īstenībā tiešā ietekme ir tāda, ka jāskatās, kas notiek arī ar eh, darbvietām un ko tas nozīmē un kāds arī vēl lielajiem produktiem būs ieteiksmi. Te ir jāskatās samērīgi uz šīm lietām. Tad vēl man jautājums arī par to, par ūdens sildītājiem. Paldies, katrā ziņā par precīzu ziņām, par to, ka jums beidzot izdevies panākt risinām. Nu, mēs ļoti rūpīgi tam sekosim, vispār baudīsim. Tomēr es domāju, ka pēc tik daudziem gadiem nu, būtu neiespējami gandrīz šo jautājumu vēlreiz, tad no, at, vēlreiz noraidīja, atsūtīt atpakaļ komitijai, komisijai. Vienlaiks tomēr, ja ir kaut kāds produkts ar tik milzīgu ietekmi, es tomēr aicinātu, lai komisija skatās tad precīzi, ko tad viņi ir ierosinājuši un kādi ir bijusi argumenti. Tas pats arī sakāms arī par vispārējo ūdens iet patēriņu. Man interesē, ko tas nozīmēs patērētājiem un vispār ekonomikai. Tāpat arī man interesē plānotie pasākumi, kur bija runa par elektromotāriem. Es biju sapratis, ka tas jau viss ir daļai iekļauts. Galu galā līdz šim tas bija pats lielākais arī pasākums attiecībā uz elektromotoriem. Bet, nu labi, tātad es vēlētos labāk, precīzāk saprast, kas jau ir atrunāts un no, no normas ir pieņemts un kuras vēl nav. Un tālāk dažādi veidā uh, virtuves iekārtas un taku, uh, tātad plītis un uh, grili un tā tālāk. Te atkal jāskatās, lai nebūtu atkal kaut kas tāds vēl vesela vai gandrīz vai bruņošanās un ka mēs uz to vispār nespētu rēģēt. Nu, es arī pats no savas puses. Pirmkārt pateikšu. Absolūti atbalstu eko dizaina direktīvu. Uzskatu, ka ir milzīgs energotaupīšanas potenciāls te mēs varam nodrošināt arī daudz efektīvāku patēriņu vispār Eiropā. Bet vēl par šo jautājumu es tādu teikšu, nu tāds, tā kā dziedu vārdu grils, es jau biju iepriekš parlamentā, es ļoti labi atceros. Nu, kad sākās komitoloģijas procedūra par kvēlspuldzēm, ļoti daudzi kreatīvie kolēģi sacīja rīts, ko ir runa par vēlēšanām, tad Nu, labi, es tā, lai paliek gaisā šis komentārs. Es vienkārši arī domāju, komisija, jums droši vien arī veseli tādi vārdi, kur jums ir trīs reizes jādomā, kā jūs īsti to paskaidrojat vēlētājiem vai vienkārši cilvēkiem. Dažkārt es nebiju gatavs tam visam, bet dažkārt ir jābūt tieši jārunā tieši tekstu un jāuzbrūko. Un nu, tiešām par dušām jārunājam arī. Tur ir jādomā, kā to reāli pateikt visu. Nu, veiksim, sauksim lietas vārdā. Nu, jūs visu to sagatavot un tam līdzīgi, ka jūs sagatavot arī efektivitātes kategorijas, ja jūs sakat, vai jūs patērēt siltūdeni vai karstūdeni. Uh, izskatās, ka īstenībā pie mums uh, patērētāji bieži vien par maz patērē ūdeni, un tā rezultātā aizsarē caurules. Tad ir speciāli jāskalo caurules, lai vispār uzturētu zinām spiedienu, un līdz ar to tas ir atkal apgrūtinājums. Tā kā jāskatās, tā kā jūs vēl ietaupīsiet ūdens patēriņu, kas tad atkal notiks visu sistēmu. Tā kā, protams, ir jāskatās sistēmas kopumā, bet atkal, kā jūs to visu komunicējat? Tas nevar viss palikt atkal tik um, neskaidri arī nākošo nedēļu mēnešu laikā, kad mums būs vēlēšanas, mums par to visu būs jādomā. Vēlreiz valsts komisijai. Lūdzu, kurš vēlas? Varbūt es varētu vispirms sniegt skaitļus, ko jūs lūdzat par mūsu pasākumu reālo ietekmi, un pēc tam ļaušu citiem kolēģiem izteikties par specifiskākām lietām. Tātad esam ap, veikuši aplēses Uh, ūdens produktiem, ietekmei. Tas ir uh, mūsu prioritāšu saraksta augšgalā. 885 petaģauli gadā, uh, runājot par 2013. gadu. Uh, ar uh, mērītāju uh, izmantošana 802 petaģauli 2013. 2013 gadā. Uh, un produkti ēkām 2700 petaģaulu gadā. Ja mēs paskatāmies uz neprioritāro preču sārakstu, tad mēs redzam, ka 1500 petaģauli gadā ir tieši preces mājokļiem. Un tad man kolēģi var sniegt informāciju par specifiskākām lietām. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Līses kungs jautāja par ēdienu gatavošanas uh, ierīcēm, tātad uh, eh, grīliem, krāsnim, tam līdzīgi. Uz tiem attiec šis tiesībāks. Jūs arī jautājat par elektromotoriem. Tas ir tāds sīkāks grozījums. Es nezinu, par ko tieši tur runa, taču es jums to varēšu iedot pēc tam un es zinu, ka daži no šiem jautājumiem es jūs saprotu. Uh, ir eh, svarīgi. Ar, ar vienu esam gatavi sniegt informāciju komitejai vai deputātiem, ja tā vēlas runājot par pārdošanu ārpus ES. Jā, jums ir taisnība. Tam ir nozīme. Bet šeit mums patiesība ir viena no vislabāk novērtētājiem, pozitīvi vērtētājiem ES politikā. Jā, ja jūs e, dodaties uz kādu balīti un e, atbild uz jautājumu, ar ko tu nodarbojies, sakāt, es lieku marķējumu uz leduskapiem, tad cilvēki parasti reaģē ļoti pozitīvi. <laughs> Tā tad marķēšana no sabiedrības puses tiek labi izprasta. Es domāju, tas mums ir jāuzsver, un e, tāpat arī tas, ka mēs tā atainojam tos produktus, kas nav efektīvi. Paldies! Paldies, vēlos atbildēt, saka nākošais runātājs uz abiem jautājumiem. Viens jautājums par eh, marķēšanu un prioritātu marķēšanai ūdeni izmantojošiem produktiem, ja precēm. Es domāju, mums nevajadzētu jau iepriekš izlemt, kurš ir labākais politikas pasākums, lai risinātu šo problēmu, no kura var gūt labāko, lielāko labumu. Esam pieredzējuši, ka uh, ekodizaina direktīvas īstenošana bija tāda, ka mēs tikai sagatavošanas pētījumu beigās varējām secināt, kas ir labāk darbojas, kas ne. Un tad vēl ir lēmums, uh, no kura izrieda, ka vislabākais rezultāts tiek panākts um, uh, krūstojot uh, pasākumu, īstenošanas pasākumus ar uh, Un iesaistot visdažādākos uh, interesants, piemēram, varētu būt vienošanās ar rūpniekiem, mēs varam īstenot pētījumu un vēlāk, pamatoties uz uh, no tā izrietošiem secinājumiem, izdarīt savus secinājumus. Un tad tālāk pievēršoties ūdens eh, samazinājumu, ūdens izmantojuma samazinājuma ietekmē tātad ūdens trūkums un eh, notekūdeņu sistēmu, jeb kanalizācijas sistēmu eh, struktūra. Mēs veicām pētījumu un mēs nesecinājām, ka samazināti, not, eh, samazināts notekūdeņu daudzums eh, kaitētu kanalizācijas sistēmām. Un mēs neuzskatām, ka eh, šīs sistēmas būtu jāskalo ar karstu ūdeni. Mēs uzskatām, ka tas būtu jādara ar tādu ūdeni, kas mazāk, mazāk ietekmē vīdi. Un tiem arī nav jābūt patērētājiem, kas maksā ar saviem ūdens nodokļiem par uh, ūdens uh, sistēmu, tātad kanalizāciju un uh, sistēmu uzturēšanu, pamatoties uz tālākiem secinājumiem komisija varēs piedāvāt optimālo risinājumu. Paldies! Vielen Dank! Paldies. Pēter Līdz jau septīto reizi šodien. Nu jā, bet izņēmuma kārtams arī daudz laika šodien. Polacina kungam ir jautājums. Šis zināmais slavenais septiņus gadus ilgušais pasākums - ūdens sildītāja boileri. Es tomēr gribētu zināt precīzi, ko komisija tā ierosina. Ir bijušas tad diskusijas par šo marķēšanu, par to, cik daudz tad enerģijas ir jāsadedzina, lai uzsildītu, tad ir tālāk sarkanu, zaļu krāsu vai dzeltenu vai A, A plus vai tam līdzīgi, nu tātad mums ir panākt zināms tā tāds arī kompromiss. Tātad tagad panācam to, ka šo martējumu jāuzstāda pašam ražotājam vai arī tad uh, uzstādītājam ir iespējas vēl to pielāgot, skatoties arī uz reālo uh, situāciju varētu tad arī uzstādīt paralēli blakšā uzstādītāja marķējumu. Un tad norādīja, ka arī dažas lietas vairs nevarētu vispār pieļaut. Es tā gribētu zināt, kas tad ir gala rezultātā panākts. Septiņas gadus tas viss gāja, un kas tad ir panākts rezultātā? Paldies! Nu jā, nu jā, es vēl arī šeit esmu. Vai vēl kādam jautājumam? 158 petražauli jūs runājat, jā, ja, par šo iespējamo, iespējamo paten, ies, um, ietaupīto potenciālu. 158 es pierakstīju vai nepareizi pierakstīju? Komisija lūdzu tagad. 808. 885. Tas ir šon beeindruckend. Bitte, Herzen. Iespaidīgs skaitlis. Lūdzu, vārds jums. Es atvainojos, ka es eh, vēlējos izteikties agrāk. Atbildot uz Līzes kunga jautājumiem. Marķiešanas regula. Ap, attiecībās apkuri. 2015. gadā pārējus uz A plus A plus plus debates bija par to, vai nevajadzētu ieviest A, plus, plus, plus, un kompromiss mūsu priekšlikumā ir tāds, ka jā, būs pārēj uz A, plus, plus, plus, tikai pēc pārskatīšanas, un izšķirīgā lieta ir tāda, ka A ir labākais rādītājs, ko uh, fosilo kurināmo izmantojušie boileri paši var panākt. Citādi jums tad ir jāiekļauj sistēmā uh, um, saules um, mm, kolektori vai citi tādi. Un tad tas marķējums tāds paliks līdz brīdim, kad uh, pārskatīšana secinās, vai ir kaut kādi labāki pieejami varianti, lai padarītu procesu ekoloģiskāku. Runājot par to, kurš tad uzliek šo marķējumu, rezultāts bija būtu tāds, ka vai nu ražotājs, vai arī sistēmas uzla, uzstādītājs var uzlikt šo marķējumu. Tātad vai nu ražotājs jau iepriekš ir šo sistēmu marķējis, vai arī tad uh, sistēmas uzstādītājs saliktu iekārts no dažādajām sistēmām un tad paši uzliktu marķējumu. priekšlikums nu jau ir kādu gadu, pieejams, un īpaši nav mainījušies standarti. Tātad pēc četriem gadiem būs otrais eh, minimālo standartu variants un tālāk vēl trešais. Pagājušajā nedēļā tika izstrādāti minimālie standarti boileriem, un tas arī attiecas uz ūdens silītēm, un te ir runa par NOX emisijām. Mēs nosakām vēlāk termiņu, taču stingrāks noteikums. Tas nozīmē, dalībvalstīs jau ir stingri noteikumi, kas tiek izmantot, lai tādā veidā palīdzētu pielāgoties. Mēs ražotājiem dodam piecu gadu laiku, nevis trīs gadu laiku, un tā mēs paredzam iespēja dalībvalstīm, kurās pat labā nav stingri noteikumi, pielāgoties, sagatavojot savus stingros noteikumus, gatavoties nākotnē. Paldies! Glaube, damit... Paldies! Paldies! Nu labi, tagad šķiet, ka visi jautājumi ir atbildēti. Nu ko, tā turpināt? Lai panāktu tiešām šādu efektīvu Eiropu un skaitļi jau runā paši par sevi ja padomājam vien par šie 885 petražauli. Un, eh, ja paskatāmies, ja pārreikinam arī, tad šeit 31 petražauls, eh, ko sagatavo arī elektrostacijas, tad uh, tas vispār jā, tas ir absolūti iespaidīgi šāds ietaupījums. Galu galā tieši tā nepatērēta enerģija, vislabāka enerģija Un līdz ar to es domāju, ka tas labs rādītājs ir labai likumdošanai. Un no otras puses aicinu arī tieši pievērst uzmanību komunikācijai. Jo mums, kas arī pirms vēlēšanām, mēs vienmēr tā kā kļūstam nervozi, ja mums jāsauc lietas tikai tādos atslēgvārdos. Paldies jums visiem par eh, šo arī prezentāciju un paldies par šodien debatēm. Tas viss bija liederīgi, noderīgi. Paldies! Nākamais apkārtības jautājums. Te būs eh, izskatāsim jautājumu par trokšņiem. Un uzklausīsim arī pētījumu, ko mēs esam kā vides komiteja pasūtījuši, jo jāatzīst, ka trokšņu, trokšņu jautājums nav bijis mūsu vidas politikā liela nozīmīgs tas parasti tiek saistīts ar veselības politiku, bet mēs tomēr tam gribam pievērst uzmanību, īpaši troksni, ko rada arī gan uh, lielā kravas automobīļi, bet vienlaiks arī, protams, uh, dzelzceļš, lidmašīnas, un mums kā vidus komiteja arī, protams, ir jārūpējas par sabiedrības veselību. Un te mums vajadzētu balstīties, protams, arī uz zinātnisko atzinumu bāzes. Un tad es lūgšu sniegt šo prezentāciju. Paldies un paldies par šo prezentācijas iespēju. Es šodien jums pastāstīšu par galvenajiem ziņojuma un pētījuma secinājumiem ko pasūta Eiropas parlaments, un tātad mēs to esam nosaukuši ceļā uz visaptverošu trokšņu stratēģiju. Šī pētījuma autori bija, lūk, Monika Guarinoni, es patī, man sauc Katrīna Ganslēbene, un mūs tehniski arī atbalstīja doktors Enda Mērfijs. Pavisam īsi. Es pastāstīšu, kas tad galvenokārt rada troksni par veselības ietekmi un par līdzinējo Eiropas likumdošanas ietvāru. Es domāju, jūs jau ļoti labi zināsiet un pazīstat to visu. Trokšņu avoti un galvenokārt varbūt jaunākas attīstības tendences, un visbeidzot es runāšu arī par pievienoto vērtību, ko varētu radīt Eiropas kopīgā rīcība. Tātad galvenokārt trokšņa avoti - transports. Mēs redzam, ka papildus tad ir rūpniecība, um, dažādi veidi cilvēku radītie trokšņi, kaimiņi, vāri un dažādi veidi arī industriālie trokšņi. Tā kā es galvenokārt veltīšu uzmanību tam, ko rada transports. Īpaši trokšņu līmeņu aglomerācijās. Nu, šeit attēls jums jau arī atklāja datus, kurus mums iesniedza Environmental Noise Directive, starptautiskā mm, trokšņu, eh, piedošana, vides trokšņu direktīva. Zilā krāsā jūs redzat šeit atspoguļotas personu skaits, kas ir pakļauti troksnim dienas laikā un arī vakarā. Un eh, trokšņa līmenis, kad pārsniedz 55 decibelus. Sarkanā krāsa Te ir runa par transporta radīto troksni naktī virs 50 decibeliem. Tie divi rādītāji, kurus mēs arī iekļaujam vispārējā mm, šeit arī trokšņu vides eh, direktīvā. Un tad galvenokārt tas skar um, mm, urbāno vidi gan naktī, gan dienā. 56 miljoni cilvēku tiek pakļauti šādiem trokšņa līmenim virs 55 decibeliem dienas laikā. Paskaidrošu. Mums vēl arī papildus arī vides aģentūras 2008. gada ziņojums, ko sauc par turmes ziņojumu, kurā ir noteikts, ka 55% no urbānās vidas iedzīvotājiem ir pakļauti ceļu radītājiem troksnim, kas ir lielāks par 55 decibeliem. Nu, savukārt dzelzceļš un lidostas un uh, eh, dažādi veidi ražotnes rada daudz mazākus trokšņu līmeņus. Par lidostām. Lidostas un lidmašīnu radītais troksnis bieži vien tiek uzsvērts daudz kaitinošāks un traucējošāks, lai gan absolūtais skaitlis personu ir daudz mazāks. Tomēr cilvēki individuāli uzskata, ka tas ir daudz kaitinošāks nekā cits transporta veids. Un tas ir vienmēr tiek ļoti pamanīts. Tālāk, uh, ārpus, ja jūs dzīvojat ne tieši ar urbānās vidas. Galvenais trokšanā rāvots ir tro, uh, lielie ceļi. Par ietekmi uz veselību. Nu, galvenoprāt, tas ir kaitinoši vienkārši. Bet Ir arī Pasaules veselības organizācijas 2011. gada ziņojums, kur ir runa tieši par uh, slimības, ko izraisa vidas trokšņi, jeb trokšņaina vide. Un viņu piemērotā metodoloģija bija tāda, ka viņi ņēma vēlā, protams, invaliditāti saskaņoto, sas, sareikināto dzīves gadiem. Tad domājot, ja par citiem vārdiem sakot, dzīves zaudētie gadi ko izraisa tieši šo zaudējumu pakļautību trokšņiem. Nu, pirmkārt, te lielākais ir tieši miega traucējumi. Tālāk seko vienkārši aizkaitinājums. Uh, tālāk ir dažādi cita veida grūtības, kā piemēram trokšņa ausīs, sirds asinsvads slimības vai bērniem, piemēram, ir uh, grūtības ar um, kognitīvu attīstību. Mm, tad tieši e, šī džingstoņa ausīs trokšņi un vēl arī cilvēkam pilnīgi tas izraisa sirds darbības traucējums. 2011. gada pētījums arī norāda to, ka Rietumē Eiropā katrs trešais persona ir pakļaut tādam aizkaitinājumiem, ko rada tieši troksnis. Viens no pieciem saskars ar um, miega traucējumiem, un tas atbilst 1,5 miljoniem dzīves gadu, kas ir zaudēti Rietuma Eiropā, ko tieši izraisa uh, satiksmes radītais troksnis. Mēs redzam, ka 2002. gada Eirobarometra pētījums atklāja, ka 40 4% no Eiropas iedzīvotājiem paši uzskata, ka trokšņi ietekmē cilvēku veselību. Pasaules veselības organizācija tieši to ir arī atzinusi, ka uh, trokšņi ir, ir viens no galvenākajiem arī vidas piesārņojuma veidiem. Tātad, ličinēja likumdošana nosaka to, ka ir spēkā arī, protams, 2002. gadā pieņemtā uh, trokšņainas vides direktīva, uh, un uh, tālāk arī, kur tieši runāts par dažādu veidu trokšņu avotiem. Uh, jā, dažādi veidi transports, arī atpūtas uh, transporta līdzekļi, kas tiek izmantot arī laivas un tā tālāk. Tā kā tie ir divi likumdošanas priekšlikumi, avot akti, kuri savstarpēji papildinoši. Tātad viens mēs runājam par to, kad ir šī nemitīgā saskare ar trokšņa avotiem un par to ierobežošanu. Tātad skatieties uz trokšņu vīdes direktīvu. Un galu galā tā īstenošana mēs redzam, kas tad ir īsti. Un kāda ir rezultāti. Te ir uzsākt tāda ļoti nopietna datu apkopošanas un ziņošanas uh, ko tāda stratēģija, tur ir veikts trokšņu kārtu veidošana, tālāk ir veidots arī tādu kartēšana arī pa visu periodu, kas jau bija jāiesniedz līdz 2012. gadam, bet jāatzīst, ka tikai 30% no visām kartēm ir īsti atbilstīgas reālajai situācijai. Tāpat arī šeit papildus likumdošana paredzēja, kad ir jāveicina sabiedrības izpratnes kampaņas. Vienkārši trokšņu jautājumu par, par, padarot aktuālāku. un labākās prakses apvienu dalībās starpā. Nu, bet cik tad ir sausais atlikums? Nu, ļoti mazs. Nekādā veidā mēs nevaram teikt, ka ir samazināts šī eksponēšana, ja cilvēks saskarsme ar troksni. Labi, tur ir visādi veidi dati apkopoti, turklāt daži, daudziet ir nepilnīgi un iztrūkstoši, šīs kartas ir nepilnīgas un arī šī kartēšanas metode ir nepilnīga. Uh, dalībvalsts galu galā drīkstē pielietot dažādas metodoloģijas, tā rezultātā ir bijis diezgan grūti arī šeit salīdzināt visus šos jautājumus dalībvalsts starpā. Un galu galā pitīs arī tāds pārpratums par panāktiem apkopotiem rezultātiem. Tomēr, ja mēs skatāmies uz progresu, tad te arī ko lepoties. Tiek pieņemta skaidra metodoloģija, genosis ES, e, e kur mēs arī varam iepazīties otrajā pielikumā šim mūsu ziņojumam. Un starptā Eiropas vidas aģentūra arī izveidojas arī ziņošanas sistēmu, un arī te ir uh, arī atsevišķi vadlīnijas par kluso zonu saglabāšanu. Tā kā mēs te varam sagaidīt zināmas uzlabojumus. Rīcības plāns ir kalpo kā tālākai virzībai un vadlīnijas, lai gan jāatzīst, ka tas nav obligāti saistošs. Nu, tas gan nedaudz sarežģītāk nekā liktos sākumā. Kādā veidā tad jūs varat nodrošināt šo normu ieviešanu, ja jums nav vispār jāatskaitas kritēriju, normu, no robežu normu? Jautājums ir, kādā veidā mēs nosakām šīs robežu vērtības? Vai šīs robežu vērtības un arī izraisošās vērtības iejaukšanās vērtības, vai tad mums tad ir skaidri nosakām vai nē. Tā kā mums ir jāskatās, kādas arī šīs robežvērtības, kuras mēs varētu šeit iekļaut. Te ir galvenie, protams, jautājumi arī par subsidiaritāti un dalību valstīm. Kādu trokšņu līmenī sabiedrība ir gatava pieciest un kādu nav vairs. Bet mēs redzam, ar vienu pieaug pierādījumi par tiešu trokšņu ietekmi uz veselību. Tad vien kļūst aktuālāks jautājums par trokšņu kārti. Un šīs kārtas, kas nav īsti salīdzināmas. Nu, kā var to ieviest? Ja jums ir ļoti atšķirīgas arī metodoloģijas un kārtas un dati. Nu, vienalga, tas tomēr ir cerīgāk, tā kā zinām jau metodoloģiju, tad tomēr var arī salīdzināt šīs kārtas un arī tad robežvērtības var attiecīgi pielāgot, ņemot vērā, kā tad metodoloģija ir piemērota pētījumos. Tā kā nākošās kartes būs ievies, izveidotas balstoties uz vienoto metodoloģiju, un tad, ja uzskat 17. gadā, būs jau vienkāršāk salīdzināt arī šīs trokšņu kartes. Tālāk šīs sliekšņu vērtības kas pieprasa iejaukšanos, tātad jau iejaukšanās vērtības, kur ir jārīkos obligāti, un tādēļ mēs viņus saucam par šīm iedarbinošām vērtībām, trigger values. Nu, šāds slieksnis jau ir noteikts arī vairākās dalībvalstīs, un tas ir daudz vairāk nekā šīs robežvērtības. Bet te ir vienalga, kā ir jāskatās, kādā veidā mēs varam pie, nodrošināt obligāto iejaukšanos un kādi ir šie pasākumi, kurus tad nosakām dalībvalstīm, un tas nav skaidrs. Tad drīzāk būtu jārunā par šādu arī apvienoto instrumentu kopumu. Par tālāk mēķu vērtībām. Tie ir tādi nesaistošie mēķi šobrīd, kuri iespējams ir politiski pieņemi, bet tiem nav īpaši nekā tiešā ietekme. Mūsu galvenais arguments galu galā ir tāds, ka te ir jāskatās arī uz, protams, ir absolūti pirmkārt jau uz trokšņu radītājiem, avotiem. Savādāk, ja jūs nesasaistat šīs normas ar trokšņu radīšanu, tad tas nekādā veidā nepalīdz ietaupīt arī iedzīvotāju maksāt, nodokļu maksātu naudu. Sanāk, ka jūs visu laiku cīnāties jau pret sekām un kaut kādā mēģiniet slāpēt trokšņus tad jūs būvējat šīs trokšņas slāpējušās sienas, vai jūs arī mainat vispār satiksmi urbānā vidē. Un visu laiku sanāk, ka maksā, nodokļu maksātājs viņš nepanāk to, ka maksā pats trokšņa radītājs. Un gal galā tas nav īsti vērts efektīvākais veids. Jūs iztērējot eiro, nepanākat tik lielu atdevi, kā jūs varētu panākt, ja jūs samazinātu pašu trokšņu avotu. Tātad, ja mēs nosakām šīs robežvērtības, iedarbības vērtības un mērķu vērtības, nu, tad ir uzreiz ir jāskatās, kā mēs varam rēģēt. Ja mūsu arī vietējās uh, varas iestādes nespēja nodrošināt to ieviešanu, tas, protams, ir sarežģīti. Tāpēc šobrīd ir grūti runāt par kādām precīzām robežvērtībām un to ieviešanu. Tālāk par likumdošanu attiecībā uz trokšņavotiem. Mūsu ziņojums, kas tika apkopots un izveidots 2012. gada novembrī, mēs norādījām, ka mums ir īpaši jāuzlabo arī trokšņus, rad, kas rodas uz ceļiem. Un tad konkrēti veidi, kā to mazināt. Un mēs te uzstājam, ka ir jāizveido ļoti saistoši precīzi mērķi. Tātad bija atsevišķa direktīva arī par mm, motorizēto automobīļu radīto troksni numur 816 2011. Un mēs uzskatām, ka šeit noteiktās normas nu, nav nemaz ambiciozas. Pat tehniski nav ambiciozas. Tas nekādā ziņā nav vērstas uz to, lai reāli kaut ko uzlabotu un te nosargātu šo likumdošanu, kas ir vērsta uz trokšņa līmeņa avotu ierobežotu. Tātad mēs šeit piedāvājam testa metodu B, iepratim testa metodu A. Ar testa metodu B te tiek īsten it kā imitēti reālie apstākļi, trokšņa radīšana uz ceļiem. Un mēs uzskatām, ka mēs šāda metode tomēr panāk, ka par diviem decibeliem parādās zemāka vērtība radītam troksnim. Tad, ja mēs izmainām arī komisijas priekšlikumu un arī pēc tam pirmajā lasījumā mums tam ir jāpieliek klāt vēl papildus šis divi decibeli, jo vienkārši ir izmantota cita metoloģija, kas ir daudz piekāpīgāka, un šie divi decibeli pazūd. Vēl par šo testa metodi. Šī testa metode B arī nepasaka precīzi, kāds riepas ir jāizmanto, līdz ar to autoražotāji var izmantot ļoti speciāli attīstītās riepas, lai gan reāli šādas riepas nav apritē vēl, un tirgu ir ļoti maz piedāvājums un pieprasījums. Bija arī cits pētījums 2012. gadā, ko veica Vācijā un vēl Bundesant, Vācijas federālā vides aģentūra, kur tieši runā, kā varētu izskatīties 20 gadu laikā šis samazinājums. Un viņu likās, ka samazinājums varētu būt 1,7 decibeli 20 gadu laikā. Nu, lai tad būtu skaidrs konteksts. Cilvēks spēja uztvērt samazinājumu tikai tad, ja tas ir lielāks par diviem decibeliem. Nu, tā tas ir diezgan satriecošs sacinājums par šo pašu priekšlikumu. Tālāk lasījuma, pirmā lasījuma rezultāts. Vienošanās, ko panāca pirmā lasījuma attiecībā uz smagiem auto, kas rāda 81 decibelu Ja jūs tad mainat pašu testa metodu, jums vēl jāpieskaita divi papildus decibeli, tad vēl atsevišķi sporta auto. Nu, kas ir domāts absolūti elites vajadzībām. Lai gan sporta uh, auto īpatsvars uz ceļiem ļoti neliels, bet viņiem ir milzīga ietekme uz uh, trokšņu kopējo apjomu. Tad mēs esam izskatījuši citus pasākums, piemēram, ceļu klasifikācijas pasākumi, kur mēs nosakam arī atsevišķas kārtēšanas pasākums. Šis ir, protams, ir piemērojams instruments, bet atkal par to visu jāmaksā nodokļu maksātājiem. Tāpat arī marķēšanas priekšlikums, kas nosaka, ka um, šeit par visu atbild individs, kas iegādājas automasī, automašīnas. Un atkal šeit viss tiek atlikts par sešiem gadiem. Tādēļ mūsu kopējais novērtējums par šādu jaunākajiem tendencēm ir tāds, ka, nu, uh, te īstenībā trūkst mēķu, trūkst ambīciju, un uh, tas ne īsti nekroza realitāti. Un tur būs grūti arī to visu īstenot. Mūsu secinājumi. Kāda varētu būt pievienotā vērtība Eiropas saimnības rīcībai? Vēlamies uzsvērt tīri tehniski. Trokšņa slāpēšana tā izies punktā, avotā, ir pati efektīvākā stratēģija. Praktiskots nozīmē, ka vajag, protams, arī, arī protams, miksināt gan pīzējas, gan arī uztveres avo punktā un ir jākāpina sinerģija starp dažādu veidu pasākumiem. Tātad arī, kur mēs runājam par jau likumdošanu, kas regulē trokšņu līmeni, to izējas punktā, avotā un arī uztverē. Un līdšanējā likumdošana īstenībā ir vērsta uz diezgan no nu, tādiem tikai bājiem pasākumiem, par ko visu maksā nodokļu maksātājs nevis pati nozare, kuriem būtu jāmazina trokšņu līmeņi kuri arī ļoti viltīgi, protams, šo rēķinu spēju pabīdīt patērētājiem. Tālāk, Eirobarometrs, kur norāda, ka 44% no Eiropas iedzīvotājiem uzskata, ka troksnis ir nopietnas veselības jautājums. Tas ir diezgan satraucoši, kas nonāk arī absolūtā pretrunā ar ražotājiem, un tad arī vēl ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas pētījumus, tie ir tie galvenie secinājumi. Paldies! Ganz lieben, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Paldies jums un arī visiem kolēģiem par šī pētījuma sagatavošanu. Žēl, ka tikai šodien daudz deputāti šeit nebija klāt. Nu, viņiem visiem ir savi iemesli. Bet jūs devāt tādu ļoti skaidru lielu skaidru pārskatu, par ko tad īsti šeit bija runa. debatēs mēs atsaucamies nedaudz, nu jā, drusni pat roksni parunās. Nē, te nav drusni pat roksni, te ļoti nopietns seks. Un arī, ko tas nozīmē pašvaldībām. Un jūs, pašval, e, jūs pētījums tieši parāda, ka ir jārīkojas un jādomā, kā slāpēt trokšņu to izējas punktā, avotā, nevis kaut kādā veidā pēc tam slāpēt ar um, trokšņu sienā un tam līdzīgi. Tas ir ļoti skaidrs signāls, labs secinājums priekš pašvaldībām. Tas būtu jāņem vērā. Un paldies par jūsu skarbiem secinājumiem arī par likumdošanas darbu, ko mēs arī tieši veicam šeit un pie kā strādājam. Es nezinu, vai jūs pēc mums būtu pieejams arī citās valodās, tikai angļu valodā, ja? jo, ja tas būtu ļoti labi, jo ne jau tik daudzi, protams, arī var visu to izsekot, bet tā kā šādi pētījumi nemaz nav tik daudz, tad būtu ļoti labi, ja arī šeit būtu pieejama arī citās valodās. Piemēram, pa slānekļu gāzi mēs skatījāmies, kā arī pārtulkot šāds pētījums, mēs pie tā strādājam. Tā arī šeit tādā ziņā varbūt varētu pārbaudīt vēl kādās valodās, vēl šo pētījumu varētu iztulkot. Domāju, ka sabiedrība būtu pateicīga. Hībners kundze, lūdzu, vārds jums. Svaid. Nu, ko esam palikuši divi? Paldies, priekšsēdētāji. Man jāatzīst, ka esmu nedaudz pārsteigta, ka tik nedaudz kolēģi ir atnākuši uz šo sēdes daļu. Uh, Jā, jau mēs zinām, ka daudz trokšņā ir tieši tur, kur mēs dzīvojam. Vēlos vērst jūs uzmanu vairākam lietām, ko pieminēt. Trokšņa samazināšana jau uh, no tā avota, jo tas ir ļoti interesanti, te ir runa par inovācijām, un šo lietu mēs tiešām atbalstām. Mums ir jābūt novatoriski noskaņotiem, lai mazinātu troksni jau tur, kur tas rodas. Bet es domāju, daži risinājumi būtu ieviešami plašākā apjomā, ja nebūtu pretestības. Nu, varbūt, ka pretestība būtu nevis no pašvaldību puses, bet no citurienes. Jūs runājāt par e, jaunu ceļu pārklājumu veidošanu. Tas ir ļoti svarīgi, kad jauni ceļi tiek izbūvēti, piemēram, jauns dzelzceļš, jauns sliedas tik, tiek liktas, tad jāizmanto vislabākā tehnoloģija un jaunie materiāli. Tādi ir pieejami, un to kvalitāte ir daudz labāk nekā pirms 20 gadiem. Tas jāpatur prātā. Ceļi ir jāatjauno, to klājums ir jāatjauno, un tad mēs varam pieprasīt, lai tiktu izmantoti jaunie materiāli, lai tos padarītu izturīgākus pret roksni. Vai tie labāk apsargātu roksni. Turklāt ir mm, daudzi vienkārši veidi, kā panākt rezultātu. Esmu piedzīvojusi uh, transports traumas lielās pilsētās, un es zinu, ka daudz varētu ietaupīt ar tā saucamo zaļo zaļo vilni, optimizējot transportu, transportu tīklu, ceļu tīklu, lai automobiļiem nebūtu jāapstājas ik pēc desmit metriem. Pat sabiedriskā transporta autobusi bojājas ātrāk, nolietojas tad, ja tiem ik pēc desmit minūtēm, desmit metriem jāapstājas. Tas nodrošinātu mazākus CO2 izmešus un arī mazāk trokšņa. Un tad, tā, tad te ir vairāki labumi, arī ekonomiskais labums. Un tādi tie ceļi, no kuriem daudz rokšņa ceļus ceļa, varbūt todēļ ir vērts padomāt par trolēbusu ieviešanu pilsētās. Iespējams, ka tas izskatās pēc soļa atpakaļ pagātnē. Savulaik mums pilsētās bija vairāk eh, trolēbūs, taču tas ir vērtīgs risinājums. Iespējams, tas varētu būt risinājums pilsētu centriem. Es zinu, ka, piemēram, Šveicē daudzās pilsētās atkal tiek ieviesti trolēbusi. Iespējams, ka šādi ar elektrību uh, vadāmi transporta līdzekļi būtu ieviešami arī mūsu pilsētās Eiropas saimnībā. Mēs runājam par subsidiaritātes principu, bet iespējams mēs varētu piedāvāt valdīnijas vai kāds ierosinājums, Jo daudzās dalību valstīs jaunās tehnoloģijas ir ieviestas tik lielā mērā, ka tiek uh, aizmirst par izcinājumiem, kas ir bijuši veiksmīgi pagāt, pagātnē. Paraudzīsimies atpakaļ mūsu tehnoloģiskajā pagātnē, un tur mēs varētu smelties iedvesmu inovācijām. Man tā neuztraukt sporta automobiļi jo mm, īpaši pilsētās to īpatsvars ir ļoti zems, un tad vēl vēlos minēt, ka sporta automobīļi pilsētas centrā pārvietojas ar tādu pašu ātrumu kā citi transporta līdzekļi. Līdz ar to Eh, tas lielais uzrāviens, visas tehniskās iespējas šie automobīļi izmanto tikai ārpus pilsētas. Taču troksnis cilvēku skaitina nu, un traucē viņu dzīves un darba vietās. Un es domāju, mums būtu jāpievērš uzmanību šīm, šai jomai. Protams, mēs saprotam, ka ne tikai mm, pret. Uh, mūsu ceļu padarīšana eh, par eh, troksni slāpējošiem ir ne tikai optimāls risinājums, bet tas aizsargā arī cilvēkus, kas dzīvo eh, līdz pat piektajam stāvam. Taču, ja ēkas ir augstākas, tad troksnis tomēr ir dzirdams stāvos virs piektā stāva, un tur arī cilvēkiem cilvēki tiek traucēt. Mums būtu jāizmanto mūsu pilsētu zaļās platības un uh, koki tehnisku risinājumu vietā. Mūsu pilsētas nav gana zaļas, iespējams, ka tā būtu laba doma atjaunot zaļās zonas, akal ieviest tās pilsētā. Un um, ieviest eh, daudz dažādu, izturīgu augu, un tie varētu darboties kā dabīgais eh, trokšņa slāpētājs. Liels paldies! Vecais nav katrā ziņā sliktais, runājot, piemēram, par eh, trokšņa slāpēšanu par elektromobiļiem mēs daudz runājam, jā, tie, protams, ir klusāki, pārvietojas ar mazāk troksni, nekā ar dīzeļu vai benzīnu darbināmi automobīļi. Neredz, ka vēl kāds vēlētos izteikties no abiem kolēģiem, kas šeit klāt. Ak tā, vēlaties gan lūdzu. Uh, <clears throat> thank you, Mr. Chair, if I may. Paldies, priekšsēdētē. Es runāšu nīderlandiešu valodā. Ar jūsu atļauju vēlos runāt par uh, avio transporta izraisīto pārāk lielo troksni. Mēs esam jau teikuši, ka tas ir ļoti jūtīgs politisks jautājums. Es to varu apstiprināt, es zinu, par ko es runāju, jo gadiem ilgi biju uh, Flandrijas parlamenta deputāts Beļģijā un diskusijas par uh, lidmašīnu uh, izraisīto troksni ar vien uh, atkal tika apspriestas, ar vien pievērst mūsu uzmanību. Netālu no Briseles ir, ir lidosta, un taču trokšņa standarti mūsu manā valstī ir reģionalizēti, un es vispār iestājos par reģionalizāciju, taču šajā gadienā situācija ir absurda, jo esam tajā situācijā, ka Briseles 19 eh, eh, pašvaldību mm, trokšņa noteikumi ir ļoti ierobežoti, bet eh, tajā komunā, kur atrodas lidosta, šie noteikumi nav tik stingri un sanāk tā, ka lidmašīnām ir, tā sakot, jāizmanto īpašs triks, lai uh, tās nelidotu virs Briseles teritorijas, kur ir tādas stingras trokšņa prasības un lidmašīnas ir spiestas, tad uh, e, mēs milzīgu loku un beigās tad uh, e, trokšņas ir milzīgs. Es vēlos, lai Eiropas Savienība tie iejauktos, jo Neatkarīgi no tā, kādā valodā cilvēki dzīvo, runā vai kur viņi dzīvo, viņu jūtīgums pret roksni ir vienāds un viņam nevajag radīt nepanesam situāciju. Es uzskatu, ka šis jautājums ir jāatrisina Eiropas līmenī. Paldies! Labi, lietas varētu harmonizēt, lai šādas uh, problēmas neatkārtotos. Ja mēs pārņemtu Brīseles stingros standarts, tad problēma būtu atrisināta. Labi, pateicos Eh, tiem, kas sagatavo šo pētījumu. Mēs vēl eh, secināsim, kurā valodā mēs tulkosim šo pētījumu, ja kādam ir interesi. Es domāju, ka vesela virkne cilvēku varētu gūt no šī darba labumu. Pāriem pie nākošā darba kārtības punkta, proti iz, izpirkuma nomas uzņēma arī šai gadienē ir pētījums Par to stāstīs eh, dr. Šepeļmans no Hopitāla institūta. Lūdzu, vārds jums. Varbūt jūs jau esat gatavs, jūs talīt jau varat stāstīt. Paldies, priekšsēdētāji. Ideja par preču pārdošanu ir lielā mērā novecojusi. Eh, patērētājus interesē eh, ja preču izmantošana, nevis uh, pirkšana. Ar, uh, uh, svarī, svarīgs ir uh, nevis šis pats produkts, bet tā darbība, nevis veļas mašīna, telefons vai kaut kas, bet gan piekļuve to sniegtajiem pakalpojumiem un šo pakalpojumu izmantošanu. Tādēļ esam izvērtējuši uh, izpirkumu nomas uzņēmumu uh, jēdzienu un to attiecībām ar patērētājiem, ar uh, jaunu uzņēmēju darbības modeli un uh, atbildību par precēm, īpašuma tiesību modeļa maiņa var novest pie resursu efektīvākas produktu izstrādes, optimizēt to lietošanu un pagarināt to dzīves ciklu un arī atvieglot um, uh, otrreizējo pārstrādi un izmantošanu. Izpirkuma nomas uh, sabiedrības uzņēmums ir, uh, sabiedrības mērķis ir labāk apmierināt patērētāju uh, vajadzības pēc uh, pakalpojumiem un ir jādomā arī par uh, šāda sabiedrības modeļa ietekmi uz vīdi. Un mūsu nodaļai lūdza veikt pētījumu par uh, preču pakalpojumu sistēmu plusiem un mīnusiem, priekšrocībām un trūkumiem. Mēs esam uh, identificējuši trīs šādu sistēmu veidus - produktu orientēta stratēģija, kas ir uzņēmēja darbībā izplatīts tātad patērētājs uh, nopērk ražojumu un patur to uh, īpašumā un pēc tam tiek veikta pakalp, apkalpe, uh, remonts vai atpakaļ produktu atpakaļ pieņemšanu. Teiksim, jūs nopērkat vēres mašīnu vai kopētāju birojām un tad, tad uzņēmums, kas pārdod šo ražojumu, nodrošina šā, šīs preces apkalpošanu visa dzīves cikla laikā. Otra stratēģija ir uz patērētāju orientēta stratēģija, tātad patērētājs uh, nopērk lietošanas tiesības, bet uh, pārdevējs patur uh, šīs preces īpašumtiesības. Arī šeit var būt runa par veļas mašīnu vai kopētāju. Tātad kopētājs netiek pārdots pircējam, bet gan iznomāts, un pēc tam tas tiek aizstāts ar jaunu bez papildus samaksas. Trešā stratēģija ir uz rezultātu orientēta stratēģija, tātad uh, šis uh, gala rezultāts tiek pārdots atzesēšana, tīrīšana, kopēšana kā pakalpojums, tātad Uh, ražotājs patur uh, ražojumu īpašumu tiesības un jūs saņemat tikai pakalpojumu, teiksim, tīrus, uh, iztīrītus apģērbus vai nokopētus um, dokumentus. Šeit uzmanības centrā ir pakalpojums, nevis ražojums, un tā rezultātā arvien pieauga pozitīva sociāla, vides un ekonomiskā ietekme. Iepriekšējie biznesa modeļi ir uh, uh, īstenoti noteiktos uh, tirgus sektoros, tāds kā biznes to biznes, piemēram, šādu gadi parā, piemēru analīze liecina par to, ka uh, šādām sistēmām varētu būt lielāka ietekme un uh, ir vairāki virzošie spēki, ko mēs esam identificējuši, un arī šķēršļi. At, uh, šeit ir runa par instrumentiem, uzņēmumiem un dažādiem tirgus sektoriem. Tas ir daudz, daudz kas ir atkarīgs, vai tas ir no tā, vai tas ir uzņēmējs uzņēmējam, uzņēmējs pat e, privātu personai vai attiecības ar privātu personām. Parastā līzinga sistēma ir labi attīstīts uzņēmēja darbības modelis, daudziem e, tas ir pazīstams. Un uh, Uh, darbības, kas uh, pārsniedz uh, tradicionālo līzinga uzņēmumu modeli nav pārāk labi mm, dokumentēti, bet ir pētījumi, kas atspoguļo mm, pozitīvus darbības piemērus un mūsu sagatavotajā pētījumā ir uz vesela virkne šādu pozitīvu piemēru uzskaitītas. Um, un uh, runājot par šo sistēmu ekonomisko un ekoloģisko efektīvu, uh, it īpaši mikroekonomiskā līmenī uh, vēl trūkst pētījumu. Izlases veida piemēru analīze, uh, dod tādu uh, rezultātu, ka šeit varētu būt iespēja palielināt ref, uh, resursu izmantošanas efektivitāti. Tomēr šie pētījumi neapliecina, ka jebkurš šāds uh, modelis var darboties veiksmīgi ekonomiskā un ekoloģiskā līmenī, bet šeit varētu identificēt trīs tendences. Uh, un šķiet, ka attīstība šai jomā aprobežojas ar noteiktiem sektoriem pa, preču pakalpojumu sistēmas veiksmīgi darbojās atsevišķos tirgu sektoros, tādos kā ķimikālijas, uh, autonomā paklāju joma, uh, nomas joma un dažas citas uh, jomas. Šeit ir drīzāk uh, biznes to biznes, nevis biznes patērētāji modelis izmantots. Runājot par pozitīvajām iezīmēm un trūkumiem šiem uzņēmumiem, mēs redzam, ka apusējs ieguvums ir saistīts ar izmantojamo sistēmu un sektoru, kurā tā darbojas, un arī atkarībā no tā, kāds ražojums uh, uh, ir izmantots. Un šeit var būt iespējams gūt pozitīvu ieteikumu ekonomiski un vides jomā mikroekonomiskā līmenī, bet datu par Eiropas eh, mēroga ieteikumi šobrīd trūkst. Ražojumu pakalpojumu sistēmas var pastāvēt bet ir jūtami arī negatīvi tirgus spēki attiecībā uz šīm sistēmām. Politikas instrumenti, lai atbalstītu izpirkumu uzņēmumus, būtu jāizstrādā tādi, lai, tādējādi, lai uh, rezultāts būtu visām pusēm izdevīgs. Rezultāti uh, pārsvarā ir gūti mikroekonomikas līmenī un ir nepieciešami turpmāki pētījumi makroekonomikas līmenī, lai varētu uh, sagatavot labākus ieteikumus politikas veidošanai. Tomēr mēs varam uh, norādīt, ka uh, vispusēji izdevīgais raksturs šāda veida uzņēmumiem ir saistīts ar dažādiem uzņēmumu tipiem, ar to raksturu, un mēs varētu ieteikt uh, virkni politikas instrumentu, kas nodrošinātu pozitīvus pamatnosacījumus konkrētām produktu pakalpojumu sistēmām, kas varētu uh, dot pozitīvu ekonomikas, vides un nodarbinātības ietekmi. Šāda politika ir jāizvērtē dinamiskā ietvarā, domājot par izmaksām, izplatīšanas efektu un atpakaļ, eh, atgriezeniskās saites mehānismu mums būtu jāapzinās, ka tirgus instrumentiem ir lielāks potenciāls rosināt ilgtspējīgu produktu pakalpojumu sistēmu izveidi. Instrumenti, ko mēs ierosinām šā, š, pas, pašreizējos apstākļos un ņemot vērā neskaidrības, ka, ko jau es minēju, uh, Šeit ir vesels, eh, vesela virkne šādu instrumentu, tā tad ir tirgus instrumenti, uh, eh, inst, informācijas instrumenti, līdzdalības instrumenti. Mēs varam secināt, ka izpirkuma noma var eh, revolucionāri mainīt uh, sociālās sistēmas, tātad novest pie inovāciju šajomā un tuvināt Eiropu resursu efektīvai izmantošanai sabiedrībā un veicināt tehnoloģiskas inovācijas. Eh, šeit tiek stiprinātas eh, konkurētspējas priekšrocības Eiropai un eh, izturība pret ārējiem satricinājumiem attiecībā uz cenu svārstībām un izēvielu vielu uh, ieviešanu, bet šeit pastāv arī risks, ka, ja tiek izdarīts nepareizās izvēles, var pieaugt enerģijas un citu resursu patēriņš. Sociāls un sistēmiskas inovācijas ir uh, saistītas ar tehnoloģijas izstrādi, izvērtēšanu un pārvaldību. Mums ir jāuzlabo uh, zinātne un pētniecība šai jomā. Par spīti neskaidrībām Eiropas parlaments varētu spērt pirmos soļus attiecībā uz izpirkuma nomas sabiedrības izveidi, attīstību, piemēram, ieviešot inovācijas partnerattiecības starp uzņēmējiem, pētniekiem un politikas veidotājiem. Un šeit ir patiesībā runa par pārmaiņu rosināšanu. Paldies Šeperman kungam, ja neviens vairāk nevar, nevēlas uzstāt uzstāties, tad jāsaka, ka mēs esam ļoti auglīgi strādājuši. Šodien šis, uh, jāsaka, laikam citiem deputātiem šobrīd ir citi darbi veicami, bet šis pētījums ir ļoti labs pamats mūsu turpmākajam darbam. Liels paldies jums! Un pateicos arī diviem kolēģiem, kas ir izturējuši uh, līdz sēdes beigām kopā ar mani. Līdz ar to mēs esam uh, pabeiguši izskatīt darba kārtību un kamā sēde notiks 26. martā. Līdz ar to sanāksme ir slēgta. Paldies!